Empresa. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zahāj, zasedání je zahájeno. Zemie kolēģi, sāksim mūsu plenārsēdi. Pirmais sadarba kārtības punkts ir Kutas kunga ziņojums par Eiropas Investīciju bankas 2009. gada pārskatu. Es eh, vēlētos arī sveikt eh, Filipu Meistetu, Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāju, kurš arī piedalīsies debatēs. Un vispirms došu vārdu referentam Kutas kungam. Četras minūtes jums lūdzu. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule președinte Maiș. Lielas paldies, priekšsēdētāj kungs. Godātais Meištat kungs, komisār kungs, godātie kolēģi. Šī ziņojuma likšana priekšā attiecībā uz Eiropas Investīcijas bankas darbību 2009. gadā ir daļa no demokrātiskās kontrolas, kas tiek īstenota katru gadu. Un tā, protams, eh, paredz pārbaudīt eh, atbildību un EIB eh, e ir atbildīga parlamentu priekšā. Tas ir kaut kas tāds, ko īstenojam regulāri. Un jā, un vēlamies uzstāt uz vairākiem punktiem, kas, protams, cieši saistīti ar Eiropas Savienības nākotni. Lisabonas līgumam stājoties spēkā, EIB ir kļuvusi par papildus atbalsta instrumentu ārpolitikai Eiropas Savienībā. Tāpat arī EIB ir ļoti svarīgs partners, lai varētu dot spēku Eiropas tautsēmniecībai. Priekšādātājs lūdzas runātā izslēgties nedaudz lēnāk, jo citādi tulki netiek līdzi runātājam. Runātājs turpina. Vēlos pateikties maniem kolēģiem par visu, ko viņi darījuši, lai šo ziņojumu uzlabotu vēl tālāk. Turklāt gribu arī teikt lielu paldies EIB bankas darbiniekiem un īpaši tās prezidentam Filipam Meištetam, kā arī viceprezidentam. Mēs visi meklējam veidus, kā nonākt pie vienošanās Um, par to, kā mazināt valstu parādus, kā risināt šo radušo situāciju ar um, finansiālajām grūtībām, ņemot vērā, ka visur valda finanšu krīze, tāpat laikā ir nepieciešams investēt izglītībā, infrastruktūrās, veselības aprūpas pakalpojumos un enerģētikas jomā. Un risinājumiem jābūt Eiropas mēroga risinājumiem, un jāsaka, šeit EIB ir spēlējumi ļoti būtiska loma. Nu, ja jūs man ļausiet, tad es labprāt jums uh, izklāstīti divus piemērus par to, cik ļoti lielā mērā Eiropas investīcija banka ir iespējas stimulēt Eiropas tautsēmniecību. Nu, pirmais no tiem, piemēram, ir eh, projektu finansējums, liela projektu finansējums, neaizmirsīs, ne, un tas paredzēts tieši maziem vidējiem uzņēmumiem. Tieši mazie vidēji uzņēmumi ir tie, kas ir devuši ļoti lielu ieguldījumu pētniecības aktivitāšu attīstībā Eiropas Savienībā. Uh, EIB ir piešķīrusi 2009. un 2010. gadā maziem vidējiem uzņēmumiem finansējumu, kas pārsniedz uh, apmēr, apmēram 7,5 uh, miljardus eiro. 2010. gadā ir uh, izveidots investīcija instruments, joprojām tas paredzēts MVU, un tur tika runāts par 200 miljoniem eiro. Tātad te mēs runājam par tādiem par mikrokredītiem. Bet tāpat laikā jārunā arī par procedūru, kas jāaiziet, lai piekļūtu šiem finanšu līdzekļiem. Finanšu starpnieku loma šai gadījumā ir jāpadara daudz skaidrāk un pārskatāmāk. Eiropas Investīcija bankai ir tiesības piešķirt arī tehnisko palīdzību un līdzfinansējumu konverģences reģioniem. Tā, lai šie reģioni varētu labāk absorbēt Eiropas Savienības fondus, kas paredzēti tiem. Tāpat laikā grib runāt arī par obligātajiem aizņēmumiem, kas nepieciešami finanšu, lielu, lielu projektu finansēšanai. No savas puses domāju, ka mēs varam likt liels cerības uz šādiem projektiem. Pirmām kārtām tāpēc, ka šādas obligācijas, projektu obligācijas eh, var nākt no privātiem uzņēmumiem. Un līdz ar to uzņēmumu var dot savu ieguldījumu, lai finansētu liels investors. Šajā gadījumā nu, iestājas tāds kā multiplikātora faktors. Un tikai šādā veidā var īstenot liels projektus transporta jomā, ilgspējīgas attīstības jomā un enerģētikas jomā. Mums ir jāpievēršas tieši tādiem izšķirīgiem svarīgākajiem projektiem, nu, piemēram, ceļu tīkla veidošanai dzelzceļa tīkla veidošanai, projektiem, kas dod savu ieguldījumu kopējā kopējā tirgu vai kas, piemēram, nodrošina Eiropas mazāku atkarību no, no ārējiem energopiegādātājiem. Nu, piemēram, pievēršoties Nabuko projektam. Kad runājam par, e, par e finanšu krīzi, mums jāatceras arī par fiskālajām paradīzēm. Jo tieši pārskatāmības trūkuma dēļ šāda veida paradīzēs attiecībā uz finanšu sartiekiem rodas risks, ka visi tie aizdevumi, ko pie, piešķir EIB, varētu nonākt arī šādās e, fiskālajās paradīzēs. Bet galu galā Eiropas investīcija banka nedrīkstētu tikt iejaukta tādās e, darbībās, kuru, kur rīcība nav pārskatām, un e, šāds risks nenoliedzam pastāv. Šobrīd, kā jau es teicu, mēs neesam pilnībā apmierināt ar EIB piemērotajām procedūrām attiecībā uz finanšu starpniekiem. Es domāju, ka nepieciešams publicēt arī gadējos rezultātus attiecībā uz šādiem e, starpnieku uzņēmumiem un iestādēm. Eiropas Investīcija bankas uzdevums ir palīdzēt attīstības valstīm. Šajās valstīs EIB jāatbalsta ārpolitikas mērķi, kas ir vienot ar Eiropas Savienības vērtībām nepieciešams, lai arī darbinieki, kas specializējušies konkrētajās jomās, tiktu uz šīm valstīm no, nosūtīti un līdz ar to varētu palīdzēt šīm attīstības valstīm. Ar nepacietību gaidīšu man kolēģu komentārus un pēc tam arī deba, debatas. Paldies, tālāk došu vārdu EIB priekšādātājiem Filipam Eštatkungam. Priekšādātāji, godātie deputāti. Gribu pirmām kārtām teikt jums lielu paldies, ka esat mani vēlreiz jau atkal uzaicinājuši šeit ierasties. Tas ir tiešām jau regulārs process, lai mēs atkal varētu organizēt diskusijas par jūsu sagatavoto ziņojumu par EIB darbību 2009. gadā. Gribu īpaši pateikties referentam Kutas kungam, kuram ir bijusi tā labā doma neierobežoties vien tikai ar skatu pagātnē, bet tepat laikā vērs arī skatu uz nākotni Un tieši par šo jomu es gribētu ar jums runāt. Jūs norādījāt, ka jūsu administrācijas valde ir piešķīrusi tādus trīs virzienus EIB tālākai darbībai. Un mēs šobrīd eh, strādājam pie diviem no šiem virzieniem. Nu, pirmām kārtām 2020. gada Eiropas stratēģijas īstenošana, cīņu pret klimatu pārmaiņām un atbalsts Eiropas Savienības ārpolitikai ņemot vērā finanšu krīzi un ekonomikas krīzi, kas 2008. gadā pārņēma Eiropu, EIB īstermiņā uzņēmās zinām atbilst, atbildību par dažādu veidu nacionālajiem plāniem, lai pārliecinātos, piemēram, ka tiktu glābtas bankas un lai eh, tautsēmniecību stimulētu to visu, un, un tas viss notiek atbalstot kopēju ekonomikas atjaunošanas plānu, ko komisija pieņem 2010. gadā, un EIB šai procesā piedalījās, palielinot kreditēšanas apjomus no 40 2007, miljardiem 2007. gadā līdz 119 eh, miljardiem eh, eh, pagājušajā gadā un šie līdzekļi pārsvarā veltīti tieši tiem sektoriem, kas uzskatām par prioritāriem to noteikos padomu, tātad, kā jau jūs teicāt, mazie vidējie uzņēmumi, un e, to referents arī uzsvēra. Bet pēc šīs īstermiņa reakcijas, kas ir paredzēta, lai tiktu galā ar to ļaunāko periodu, mums ir jādomā arī par ilgtermiņa atbildi, respektīvi par Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Un Un šīs stratēģijas mērķis ir palielināt nodarbinātību, palielināt tautsēmniecību, tātad uh, likt darboties šim, šim trīstūrim - izglītība, pētniecība un novatorisms. Un mūsu banka ir gatava dot savu ieguldījumu šīs stratēģijas tālākai īstenošanai. 2010. gadā jau nu, piešķīrām finansējumu 4 miljardu apmērā projektiem izglītības jomā un vairāk kā 7 miljardus eiro eh, pētniecības un izstrādes pasākumiem un novatorismam. Tāpat arī EBE e ir gatava piešķirt finansējumu šai jomā arī turpmāk, e, turpinot īstenot kopā ar Eiropas komisiju dažāda veida instrumentu līdzdarbu, finanšu instrumentu izmantošanu, e, strādājot uz dalīta riska instrumenta bāzes. Jo tieši šis instruments ļaus atvieglot Eiropas Savienības budžeta, budžetam izdarīto slogu un Tādā veidā investīcijas varēs būs daudz apjomīgākas. Un šie, kopīgi ar šiem visiem instrumentiem mēs varētu nodrošināt eh, lūk, pilnvērtīgu Eiropas investīciju bankas kapitāla izmantošanu, eh, nu, kreditēšanas apmo, apjomos. Vēlreiz saku, lūk, šis eh, dalītā riska finansējuma instruments ir ļoti labs instruments. Tas tika izveidots 2010. gada beigās un apmēram ar 390 miljonu eiro no un apmēram 700 miljonu eiro no EIB puses mums ir izdevies piešķirt kredītus, tātad eh, vairāk par apmēram 16 miljardiem pētniecībai izstrādē, kas ir jāsaka divi tik daudz, nekā tas būtu iespējams ar cita veida instrumentu palīdzību un tāpēc mūsu bankas ieguldījums Eiropas 2020. gada stratēģijā pilnīgi noteikti var būt daudz efektīvāks nekā tad, ja mēs eh, darbotos bez šīs eh, pragmatiskās sadarbības ar komisiju vai citām institūcijām. Otrais, otrais punkts - cīņas pret klimatu, cīņa pret klimatu pārmaiņām. Jāsaka, tā arī kļūs arvien prioritatīvāka Eiropas Savienībai, nu, protams, attiecīgi arī EIB. Šis nesenais uh, kodola kodola incidents Fukushimā vēl jau vairāk apliecina, cik ļoti nepieciešams eh, īstenot investīcijas enerģētikas jomā, atjaunīgo enerģiju jomā un jaunajās tehnoloģijās. 2010. gadā mēs piešķīrām aizdevumus projektiem, kas tiešā veidā cenšas samazināt uh, siltumnīca efektu gāzes izmešus. Izmaksas bija apmēram 20 miljārdi, kas ir 30% no mūsu kreditēšanas kopējiem apjomiem. Uh, un ar šo līdzakļu palīdzību tika īstenot dažādi veidi enerģētikas projekti, no tiem atjaunīgo resursu jomā 6,2 miljārdi. Uh, elektrības, eh, saules un vēja enerģijas jomā. Tātad projekti tika paredzēti, tika tāpat arī strādāts pie energoefektivitātes projektiem, tur bija 2,3 miljārdi eiro, eh, un turpmākajos gados šīs summas palielināts arvien palielināt, jo tieši šajā energoefektivitātes jomā ir ļoti liels potenciāls, te varam ietaupīt uz dažādu veidu valsts ēku, siltuma efektivitātes uzlabošanu Tāpat arī varam strādāt pie sabiedriskā transporta, kas ļautu samazināt kaitīgo ietekmi, ko šis transports eh, rada gaismam. Tātad šai jomā paredzēta 6, bija, par, bija piešķirt 7,2 miljārdu eiro 2010. gadā. Turpmākajos gados mēs tāpat turpināsim atbalstīt šo enerģētikas jomu, darbu pie atjaunīgajiem resursiem un esam nonākuši pie brīža, kad grasamies īstenot metoloģijas un izstrādāšu metodoloģiju, kas tīri tehniski varbūt nav tik sarežģīta, bet kas paredzēta, lai daudz precīzāk izvērtētu uh, og, uh, oglekļa pēdu, emisiju pēdu. Un tā visa rezultātā domāju, ka mums izdosies klimata e, pārmaiņu apkarošanu padarīt par tādu ļoti svarīgu prioritātu. Un tad tālāk šis trešais virziens. Ne, nav iespējams nekāda veida ārpolitika īstenot, protams, ja nav finansiāla atbalsta. Galu galā tieši ar finansiāls palīdzības uh, atbalstu var ietekmēt dažādu valstu ār, ārpolitiku pasaulē. Un ja Eiropas Savienība patiešām vēlas veidot tādu ārpolitiku, kam būtu ietekme globālā mērogā, tad jāsaka, uh, Eiropas Savienībai nepieciešami arī attiecīgi finanšu līdzekļi. Un ja Eiropa to vēlas, tad tādā gadījumā EIB var arī uzņemties šo te virzienu. Un tāpēc tajā brīdī, kad runājam lūk par šo mandātu ārpolitikas jomā, tad arī dalību valstīm, protams, kas ir EIB akcionāri, jāsaka savs jāvārds uz šo rekomendāciju Un tas, protams, viss eh, kļūs skaidrs tajā brīdī, kad tiks runāts par finanšu plānu no 2014. līdz 2020. gadam. Nu, lūk, godātie deputāti, tāds ir tāds vispārīgais eh, izklāsts par šīm trim veida orientācijām, ko jūs esat mums arī minējuši un ko vēlties mums sagaidīt. Paldies! Lielas paldies, priekšādātāja kungs! Un tālāk dosim vārdu komisāram Šefkoviču kungam. Lūdzu! Paldies, priekšādātāja kungs! Vispirms gribētu pateikties Kudaškungam par vērtīgo ziņojumu. Arī Meištet kungu gribētu sveikt mūsu plenāras sēdē, jo ir ļoti svarīgi uzklausīt arī komisijas viedokli. Mēs gribētu viņus sveikt, kā arī banku sveikt, ar ļoti efektīvu atbildi uz globālo finanšu krīzi. Banka mums palīdzēja tikt galā ar kredītu trūkumu, kas daudzām valstīm bija ārkārtīgi svarīgs, tāpat arī mūsu partneriem citur pasaulē. Banka varēja palielināt savu kreditēšanas apjomu, tai pašā laikā pievēršoties specifiskiem sektoriem komisija, tāpat kā parlaments, uzskata, ka kohēzijas politika un pārēja uz zemu oglekļa industrijām ir ārkārtīgi svarīgas, un tāpēc mēs kopā uzskatām, ka šie instrumenti ir jāizmanto uh, visās iespējās un visās vietās cīņās par klimata pārmaiņām. Mēs atbalstam arī aizdevumu palielinājumu vidējiem maziem uzņēmumiem, celt caurskatāmību šajās darbībās. Šajā sakarā optimālais darba sadalījums starp Eiropas Investīciju banku un Eiropu ir ārkārtīgi svarīgs. Šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt optimizācijas iespaidu. Ir ārkārtīgi svarīgi sabalansēt augstā riska ieguldījums ar stabilajām investīcijām Tagad daži vārdi par finansu instrumentiem. Mēs uzskatām, ka inovatīva finansu instrumentu lietojums ir jāpalielina. Instrumenti tādi kā ātrie aizdevumi var palīdzēt efektivitāti un piesaistīt papildus fondus no trešajām pusēm. Arī kopējo instrumenti un riska sadalīšanas instrumenti var palielināt augstāku un celt augstāku Eiropas investīciju bankas pašu resursu izmantojumu. Galu galā tas nozīmē, ka būs vairāk projektu, kas atbildas Eiropas 2020. gada stratēģijai, atbalstīs tās mērķus un to izpildi. Eiropas stratēģija 2020 ir protams, konsultāciju aspektā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Labs piemērs. Šī stratēģija prasa lielas investīcijas pāri robežām, kas varētu atbalstīt pamatu uzdevumu izpildi un veidot savienotu infrastruktūru Eiropā. Tas paredz dažādu specifisku projektu finansēšanu transporta un enerģētiskajā sektorā un arī iespējams citos sektoros, kas varētu ielikt labus pamatus ilgspējīgai izaugsmai un nodarbinātībai. Man ir prieks redzēt jūsu atbalstu šai iniciatīvai. Runājot par sagatavojumu, gatavošanos daudz gadu finanses atvaru izvēlēt Komisija pat labam nodarbojas ar tās izstrādi, kā izmantot šo instrumentu optimizāciju, lai mēs gūtu labumu no mūsu pieredzes tirgu uzturēšanās. Tagad mazliet par ārējo politiku, ārējo darbību. Runājot par EIB finansējumu ārpus Eiropas Savienības, šeit vajadzētu celt griestu apjomu, kā to ir ieteicis parlaments. Viens miljārds varētu būt palielinājums vidusjūras reģionā. Šis reģions ir ļoti svarīgs, kā jūs zinat. Šādā veidā mēs varam iejaukties šajos procesos un stiprināt demokratizāciju partnervalstīs. Mēs arī uzsveram nepieciešamību uh, izmantot iegūmus no iepriekšējiem ieguldījumiem, padarīt vieglāk pieejamu riska kapitālu, atbalstam arī progresu attīstības stratēģijā, jo šīs jaunās prasības prasīs jaunu speciālistu iesaistīšanu. Tāpat kā komisija un parlaments uzskata, ka ka ir jāizveido darba grupa, kas izvērtēs Eiropas Savienības sadarbības platformas izveidu, lai optimizētu mehānismus, kas piešķir komisijas grantus dažādām darbībām. Šādas platformas izveidi veidos labu sinerģiju un cels sadarbības starp Eiropas Investīciju banku un citām finansu institūcijām, un šai sakarā es gribētu minēt saprašanās memorandu starp komisiju, ERAB un Eiropas Investīciju banku. Paldies! Paldies komisāra kungam, tas bija komisijas viedoklis. Tagad Odī kungs no budžeta kontrola komisijas. Lielas paldies priekšādātāja komisāra kungs, godātājs Meištata kungs. Es gribēju, priet, es gribu izteikt pateicību, ka jūs esat šeit, lūk, ieradies šeit kā starpvaldību bankas priekšādātājs un runājat ar mums. Savā priekšlikumā runāšu vairāk par drošību un par EIB padarīšanu par kopienas instrumentu, par drošību runājot, Meištad kungs. Nu, jūs esat tā finanšu roka, Eiropas Savienības finanšu roka, un ar šo 3A vērtējumu, un jau gadu gaitā jums ir jābūt tam, kas atbildīgs par piesardzīgu banku darbības īstenošanu. Eiropas centrālā banka arī ir viena no tiem instrumentiem, kas palīdzējusi mūšai e, jomā. Un, un mēs pilnīgi noteikti vēlamies dzirdēt no jums priekšlikums par to, kā līdzdarboties šajā regulējošajā tīklā. Eiropas Savienībai mēs uzskatījām bija jākļūst par akcionāru Eiropas investīciju bankā, tā lai šis starpvaldību instruments varētu pamazām kļūt par kopiensai instrumentu. Paldies, Sodī kungam, saka priekšādātais. Tālāk runās politisko grupu pārstāvam pirmā Hibners kunga tautas partijas vārdā lūdzu. Um, President Maistat, uh, Commissioner, uh, colleagues. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, es arī gribētu runāt par nākotni, un ir trīs punkti. Pirmais ir izaugsme un Eiropas ekonomikas restruktūrizācija, kuru nepieciešams finansēt. Un tad, protams, jautājums, no kurienes te nāk šī nauda. Un Atbild uz šo jautājumu ir lielā mērā Eiropas Investīcija bankas rokās un arī, protams, citās institūcijās. Es uzskatu, ka ir svarīgi tuvojušos gados saprast, ka mums būs liela konkurence cīņā par finansējumu, būs lieli samazinājumu nacionālajos budžetos, banku sektorā valdīs liela neskaidrība un Eiropas budžets, kas joprojām būs pārāk mazs, lai būtu pietiekami efektīvs un atrisināt šīs problēmas, arī radīs papildus problēmas. Otrkārt, jārunā par inovatīvajiem finansiāliem instrumentiem. To jau jūs esat minējuši, jūs teicāt par vairāk Jūs minējāt vairākus piemērus, dažādas vietējās un privātās un valsts instrumentu izveidi, bet trešais un vissvarīgākais. Mēs visi zinām, ka regulatorais uh, struktūras bieži vien var ierobežot un pat likvidēt mūsu izvirzītos plānus. Tāpēc ir nepieciešams radīt daudz drosmīgāku sistēmu, kas varētu darboties tā kā katalizators, kas ļautu mums izveidot specifiskus finansu instrumentus dažādiem reģioniem. Un tāpēc mēs ceram, ka jūs kopā ar Eiropas komisiju virzīties uz šādu daudz drosmīgāku regulāciju. Un to mēs katrā ziņā atbalstīsim. Paldies! Berman kungs. Priekšsēdētāji kungs, gribētu vispirms pateikties Kutašu kungam par brīnišķīgu ziņojumu. Gribētu arī uzsvērt vienu aspektu - attiecības starp padomi un parlamentu. Runājot par ārējiem ieguldījumiem, mēs lielā mērā esam arī lēmēji par šo jautājumu. Taču padome ļoti lēni risina šos jautājumus, ko mēs iesakām no parlamentu puses. Manuprāt, ir pavisam normāla situācija, ka padomu tos izskatīt. Ja padomē liekas, ka mūsu priekšlikumi nav izmantojami, tad to vajag arī skaidri pateikt, taču parasti tas tā nenotiek, vienkārši šie lēmumi tiek novilcināti. Šeit mēs runājam par mikrofinansēšanu, par klimata izmaiņu, pretdarbību. Es domāju, ka padomē vajadzētu vēlreiz padomāt par to, kāda tad ir parlamenta lome. Mēs taču esam vienādās pozīcijās ar vienādu likumu pieņemšanas spēku, un mums mandāts ir tikpat svarīgs kā padomēji. Tāpēc, manuprāt, mums kopā vajadzētu strādāt un pieņemt vienam otra viedokļus. Nav pieņemams, ka mūsu ierosinājumi tiek noraidīti bez ierunām. Es domāju, ka ir izveidojusies absurda situācija, ka padome šeit nepiedalās mūsu sēdē. Eiropas Investīcija Banka ir ārkārtīgi svarīga mūsu ārējai darbībai. Un šāda banka ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu atbalstīt trešo valstu attīstību, kā arī labu infrastruktūras izveidu. Tam ir nepieciešama šāda valstiska struktūra. Protams, ir jāņem vērā arī Lisabonas līgums un tā mērķi. Un viens no šiem mērķiem ir tāds, ka Eiropas parlaments vēlētos izvērst cīņu pret nabadzību, un tam būtu jābūt bankas mandāta pa pamatā. Paldies! Liberāļu un demokrātu grupas vārdā Gulāras kundze, paldies priekšādātāji! Labdien, bankas priekšādātāji! Gribēju uzstāt uz vienu punktu. Tā brīdī, kad sākām darbu pie šī ziņojuma, sapratām, cik nepieciešams ilgtermiņas, eh, ilgtermiņa investīcijas. Tas jau bija radies ņemot vērā to, kas noticis Eiropā, un krīze ir ļoti labi parādījusi, ka mēs esam pārāk strādājuši ar tādu īstermiņa skatu nākotnē. Mums ir vajadzīgs investīcijas ilgtermiņā, un jūsu iestāde ir tā, kas tās var nodrošināt. Viss, kas noticis, ko šajos pēdējos uh, gados un īpaši pēdējās mēnešos, piemēram, eh, vidusjūras reģionā, arī, protams, var radīt zināmas problēmas, piemēram, enerģētikas jomā. Un tas vēl jau vairāk, vajadz, tam vajadzētu vairāk jūs vēl mudināt strādāt šajā jomā. Un šai parlamentā, piemēram, ir deputāti, kas ļoti lielā mērā atbalsta jūsu virzību. Mans kolēģis Žans Piers Sodī turklāt arī teica, ka, lūk, šai brīdī, kad mēs īstenojam pārskatību, uzraudzību pār šo jomu, uh, um, tieši par šo ārpolitikas jomu, tad, kad runājam par projektu obligācijām, kas arī ir ļoti kaismīgs debašu temats. Es zinu, ka mums ir jāmeklē valsts un par privātās partnerību risinājumi. Tas nav vienkārši, jo nedrīkstam visu šīs izmaksas likt uz nodokļu maksātāju pleciem. Ir taču arī tādi fondi, līdzekļi Eiropā, ko var izmantot, nu, piemēram, uh, dažāda veida uzkrājumu kases un tam līdzīgi. Tātad ir iespējams šīs ilgtermiņa investīcijas. Un mēs katrā ziņā jūs atbalstām jūsu darbībām. Visu šī pēdējā politiskā attīstība pilnīgi noteikti liecina, ka mums jāskatās eh, tālākā nākotnē un attiecīgi arī jārīkojas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs zaļo grupas vārdā Kanfēnkungs, lūdzu komisārkungs, prezident kungs. Labrīt visiem! Jūs jau zinat, ka zaļo grupa pavisam tradicionāli ir ļoti pieķērusies EIB, kā iestādēm mēs jūs uzskatām par uh, valsts pub, uh, publisku instrumentu, kas īpaši svarīgs, un tieši tāpēc esam arī īpaši prasīgi pret jums. Un mūsu vīzija attiecībā uz EIB ir tāda, ka tā ir banka, kas ir uh, kā tāds viens veselums, ir zināms. Uh, Vairāk kolēģi atsaucās lūk uz to, ka varbūt šai bankai vajadzētu tikt integrētai kopējā, kopējā sektorā, bet šobrīd katrā ziņā tā ir pilnīgi banka, kas ir pati par sevi atsevišķi. Jo tā ir lūk nodokļotām maksātāja nauda, kas tiek izmantot un tā nodarbojas ar lietām, ar ko citas bankas nedarbojas. Un tieši tāpēc tiek piemērots tāds regulējums, tādas prasības, kas uh, ir citādāks nekā privātajā sektorā. Uh, Un mēs tomēr uzskatām, ka jūsu iestāde varētu darboties vēl labāk. Nu, pirmais elements eh, šai gadījumā saistīts lūk ar šiem ārzonas finanšu centriem, ar fiskālajām paradīzēm. Mēs to uzskatām par ļoti svarīgu punktu, un es domāju arī maniem kolēģiem tā šķiet, jo krīze ir parādījusi, ka lūk, tas ir tāds neskaidrs elements, kas var radīt papildus slogu risku kopējai finanšu sistēmai globālajā ekonomikā. Un šajā saistībā esam eh, vairākumā viensprāt šeit parlamentā, lai atbalstītu domu, ka jums vajadzētu vajadzētu nodrošināt pārskatāmību vēl plašākā mērā attiecībā uz tiem aizdevumiem, ko izsniedzat uzņēmumiem, kas lūk iet cauri šīm, kas izmanto starpnieku iestādes fiskālajās paradīzēs. Uh, Es zinu, protams, ka jums ir operatīvi ierobežojumi, lai strādātu uz vietas, bet jāsaka, arī politikas ietvaros varētu to īstenot. Jūs esat šī bruņotā Eiropas roka, finanšu roka, kas var cīnīties arī pret šiem fiskālajām paradīzēm, un mēs pilnīgi noteikti vēlamies, lai jūs to darītu. Respektīvi, jūs varat noteikt nosacījums, izniedzot kredītus, ka, nu, lūk, ir pilnībā jāatspoguļo, jānodrošina pārskatāmība visā tālākajā ķēdē, nu, vai vismaz tad jāiekļauj attiecīgi operatori kādā melnajā sarakstā un tam tam līdzīgi. Otrs elements, kuru gribam jums izklāstīt, lūk, ir kontrols jautājums un pārvaldības jautājums. Par to jau nu pats Ilvija runāja. Es domāju, ka ir nepieciešams paplašināt tās izvēles iespējas pārskat atbildību um, tā, lai nu, tie projekti, kas izmanto nodokļu maksātāju naudu, būtu pēc iespējas demokrātiskāk un pārskatāmāk. Un trešais elements ir saistīts ar to, kādu, kādu, kas ir tie labumu saņēmēji šajā gadījumā. Jum, jūsu rokās ir visi tie trumpļi. Jūs varat eh, noteikt šo attiecības starp risku un ienesīgumu. Un tieši tāpēc jau jūsu rīcībā ir šie valstu līdzekļi. Un jums jāmeklē attiecīgi arī partneri sociālās kohēzijas jomā, tā lai šie labumu saņēmēji projektu rezultātā būtu tie paši nodokļu maksātāji. Un šādā veidā var, varam gūt tālākus labumus, kas iet ārpus finansiālajiem ieguvumiem. Un es domāju, ka šie finanšu ieguvumi un ārpus finanšu ieguvumi ir arī jāliek visu šai kopējā bilansē, jo tie reizēm var būt ārkārtīgi svarīgi. Un pēdējais elements, ko gribu teikt, tas ir saistīts ar cīņu pret klimatu pārmaiņām tas ļoti, jūs ziņojumā ļoti labi ir arī aprakstīts, respektīvi jums ir jāsako tiem mērķiem, ko esam noteikuši, kas ir Eiropas Savienības oficiālie mērķi, lai palīdzētu par 80% samazināt uh, izmešus, uh, talī, attiecīgi samazinot ogļu izmantošanu, run, priekšādātais pārtrauc runātāju. Ir Dartmut kungs ir pacēlis zilo kartiņu. Uh, Kanfēn kungs, vai jūs esat gatavs atbildēt uz viņu uzdoto jautājumu? Jā, vai Kanfen kungs, vai jūs esat apsvērs to, ka Eiropas investīcija bankas izmantošanu kā publisku finanšu instrumentu izmantošanu, tas ir tas, ko jūsu partija un grupa aizstāv, notiktu uz pavisam tieša finanšu rēķina un visus šos rēķinus maksātu eh, nodokļu maksātāji, tostarp arī Britu nodokļu maksātāji, vai esat to ņēmis vērā? Kanfēnkungs, lūdzu. Jā, atbildi ir pavisam vienkārši. Es domāju, ka EIB e, daudz mazāk maksā e, Britu nodokļu maksātājiem nekā pārējās Britu bankas viņiem ir izmaksājuši. Un es domāju, ka EIB ļoti labi ir kalpojis nodokļu maksātāju interesēs līdz šim un daudz labāk to darīs nekā viena otra Britu banka, kur ir nācies glābt šīs krīzes ietvaros. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Svinbērns kundze EKR grupas vārdā lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Parliament... Paldies, priekšsēdētāji. Parlaments ir eh, pavadījis stundas eh, spriežot par to, kā uzraudzības iestādes varētu būt atbildīgas par mūsu finanšu iestādēm un lai tās būtu pietiekami cauredzemas. Eh, rezultātus šis parlaments ir cītīgi pārbaudījis, taču pēc finanšu krīzes šajā jaunajā realitātē un ņemot vērā Lisabonas līguma ieviestās izmaiņas, mums ir jāievieš labāks uzraudzības līmenis, arī pār Eiropas Savienības iestādēm, tā skaitā EIB. Ņemot vērā, ka EIB loma ir pieaugusi, finansējot dažādas stratēģijas un Eiropas Savienības pārobežu aktivitātes, ir pienācis laiks paaugstināt atbildības līmeni pret šo parlamentu. Bankas darbības, ko veic EIB, ir jāizvērtē tādā pašā veidā, kā mēs vērtējam komerciālas bankas. Ir jā, jāpiemēro stresa testi un ir uh, jādomā par to, kas tiek likts bilancē. Mums ir uh, jāuzliek sankcijas e, riska pārkāpšanai, jo parlaments ir ieguvis daudz lielāku lomu EIB darbības uzraudzībā, it īpaši, ja ir runa par jaunu finanšu instrumentu izveidi. Paldies Svinbērnes kundzei. Tagad dodu vārdu Klutes kungam GUE e, grupas vārdā. Paldies! Komisāra kungs, ma meisteta kungs. Deputāti, galvenais EUB mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības mērķu izpildi ar ilgtermiņa investīcijām. Tāpat tiek teikts, ka EIB ir saistīta ar Eiropas Savienības vērtībām. Tātad tie ir sociālie standarti, caurdzamība un uh, augsta līmeņa vides uh, aizsardzības standarti, kā arī darba vietu radīšana. Uh, NVO, kas. Uh, realizē EIB investētus projektus, saka, ka nevienmēr šie standarti tiek pietiekami ievēroti. Citi runātāji arī to pieminēja. NVO kritizē caurdzmības trūkumus, to, kā tiek uzraudzīti aizdevumi Eiropas Savienībā un ārpus tās, un arī par finanšu līdzekļu uzraudzību. Mēs zinām šo kritiku un mēs gribētu zināt, kā, Eiro, eh, kā Eiropas Investīcija banka reaģē uz šo kritiku. Ir eh, jāatcerās, ka kredītu piešķiršanā ir eh, jāveido cauredzamākā veidā ar cauredzamiem finanšu instrumentiem. Ir jāuzstāda efektivitātes kritēriji, tie ir pietiekami rūpīgi jāizstrādā. Bieži viena NVO sūdzas arī par vīdes aizsardzības standartu ievērošanu un par kritēriju izpildi pirms projekta apstiprināšanas. It īpaši ārvalstu projekti ir rūpīgāk jāuzrauga un ir jā, jādomā par to vides sekām. Tāpat ir jādomā arī par Eiropas Savienības standārtu ievērošanu vīdes, sociālajā un nodarbinātības jomā ir jāuzrauga šo standārtu ievērošana, tā ir jābūt pašsaprotamai, un uh, projektī, kas neatbilst šiem standārtiem, nedrīkst saņemt finansējumu. Noslēgumā vēl par enerģētikas politiku. Ilgspējīgas energoapgādes izveide mm, par laimi ir viens no galvenajiem EIB mērķiem. Ņemot vērā katastrofu Fukushimā, ir jādomā par tādiem enerģijas avotiem, kas būtu brīvi no CO2 un arī kas nenāktu no kodolenerģijas, jo tas ļautu mums uh, sasniegt šo mērķi attiecībā uz uh, drošu energoapgādi. Paldies! Hans Pēters Mārtiņš ir pacēlis zilo kartiņu. Vai esat gatavs atbildēt uz uh, kunga jautājumu? Lūdzu, Mārtiņkungs. EIB ir paudusi, ka uh, tās e, vīzija ir kļūt par lielu spēku blakus Ķīnai e, visā pasaulē. Vai jūs varētu konkrētāk pateikt e, kaut ko par šiem mērķiem? Kā mēs varētu kļūt par pretinieku Ķīnai trešajās pasaules valstīs? Lūdzu. Atbilde. Es eh, domāju, ka būs grūti man te detalizēt atbildēt uz šo jautājumu, jo man nav atvēlēts tik daudz laika. Ir eh, NVO sagatavojušas daudz ziņojumu, un es eh, labprāt arī tos jums iesniegtu. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, kā EIB varētu uh, strādāt šajās valstīs. EIB atbalsta Āzijas attīstības palīdzību un uh, Te ir arī pateikti, kāda ir kritiskie punkti. Tas būtu tāds eh, vispār, tā būtu tāda vispārīga atbilde. Blūma kungs, brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Jā, es vēlētos pieminēt tikai pāris lietu. Esmu pavadījis 35 gadus strādājot investīciju bankā, esmu bijis arī ekonomisks stratēģists, esmu uh, daudz strādājis un nekad neesmu nopērcis nevienu sliktu banku un neesmu pircis to arī savu klientu vārdā. Taču eh, pirms eh, neilga laika man kā nodokļu maksātājām nācās iepirkt ārkārtīgi daudz sliktu banku. Te nav runa tikai par Britu bankām, arī par ārvalstu bankām. Un eh, tagad šķiet, ka Britu maksātājiem būs jāmaksā arī par Portugāli. Ja es vēlētos investēt ārvalstīs, tad es nevēlētos iegādāties kaut kādu nacionalizētu uh, viltus banku, kur es gribētu investēt uh, savu naudu. Es šeit saku Mikipels banka, tāpēc, ka mums ir jādomā par to, kā investēt uh, naudu, lai izmainītu laika apstākļus. Neko tik muļķīgu nesmu dzirdējis, jo statistikas dati par laika apstākļiem nav mainījušies pēdējo 50-60 gadu laikā. Es nevēlos investēt jūsu bankā, un arī brītu iedzīvotāji nevēlas to darīt. Ja jūs vēlaties saglabāt savu uh, eh, 3A uh, eh, kredīta reitingu, tad es domāju, ka jums vajadzētu paskatīties uz 48. sadaļu. Jūs noteikti visam drīz zaudēsiet šo uh, savu 3A eh, kredītreitingu. Paldies, uh, Blūma kungs, lūdzu vārdsā Hansam Pēteram Mārtinam. Jā, šķiet, ka mēs vairs īsti nesaprotam, kāda ir realitāte, tīpaši mēs uzklausām Lielbritānijas runātājus. Šķiet, ka mums sāk zust uzticība banku nozarei kopumā. To pierāda pēdējo gadu notikumi. Es gribētu teikt, ka EIB ir ļoti svarīgs instruments trīs jomās. Es domāju, ka tas, ko teica Klūtes kungs, noteikti ir jāņem vērā. Eh, šī eh, stratēģija ārpus Eiropas Savienības, manuprāt, ir patiešām bīstam vērot, kā Ķīnas investori grauj politiskas sistēmas, izveidojot kaut kādus tiltu projektus, un tad mums ir jājautā, kur tad ir Eiropas Savienības ieguldījums. Manuprāt, tas vispār nav redzams. Un nākamais - mazie un vidējie uzņēmumi, kas uh, parasti uh, cieš no tādām bankām, kas galvenokārt ir tendētas uz peļņu. Un nākamais par enerģētiku. Es domāju, ka šeit arī EIB varētu dot savu atbalstu. Un, manuprāt, noteikti ir jāņem vērā arī Japānas katastrofas sekas. Paldies, nākamais Guzēkungs. Paldies, priekšādātāji. Godātais komisāri, godātais EIB prezidents. Nu, tas priekšlikums, ko jūs nu pat izteicāt, ar ko pagodinājāt šo parlamentu, es gribu teikt, ka lielākā daļa no mums vairākums mums atbalsta EIB un tās darbību. Uzlabojumi, ko nes līdz Lisabonas līgums, dod mums jaunu rīcības brīvību. Tā rezultātā varam vēl vairāk uzlabot efektivitāti, nodrošināt eh, re atbilstīgu reakciju uz pasaules finanšu krīzi, EIB, tieši kā jūs uzsvērāt, dod reālu atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem un pilnīgi noteikti izšķirīgu atbalstu palīdzot konverģēt eh, kohēzijas politiku Eiropas Savienībā. Un šāda veida darbība ir jāturpina un pat varbūt vēl jāpa, jā, jāizvērš plašumā. Ja runājam par strateģiskām investīcijām, arī šeit jums lielu lomu spēlējam. Un šai saistībā gribu jums lūgt nodrošināt atbalstu arī tiem, kas ir uzņēmušies iniciatīvas, piemēram, cenšoties uzlabot ilgtermiņa finansējumu. Nu, piemēram, te runājam par dažādu veidu uzkrājumu iestādēm Un eh, līdz ar to jās, un, un gan jāsaka, šobrīd dažādi veidi grāmatvedības regulējums, piemēram, ne, nav labvēlīgs šāda veida investīcijām un uzkrājumiem. Un ir vajadzīgs līdz ar to šo regulējumu mainīt, grozīt, nevis tikai vien uh, pielāgot. Jo šis ilgtermiņa finansējums, kā jau jūs teicāt, būs ļoti svarīgs, lai veidot jaunas horizontus Eiropā. Jums arī bija tais, eh, tam, taisnība, kad teicām, ka Eiropas investīcija banka ir tāds kā virzītājs svēks daudz veidu iniciatīvām, ir īpaši attiecībos finansējumu valstīm eh, vidusjūras reģionā. Konkrētajā pašreizējā kontekstā eh, mēs varam ļoti lielā mērā ietekmēt daudzas valstis šajā reģionā un EIB ar savu finansējumu palīdzību, kas būtu mērķiecīgi vērsts, var palīdzēt uzlabot ekonomisko attīstību šajās valstīs un tādā veidā dot savu ieguldījumu demokrātijas veidošanā šajā valstī, kur nākotnē šobrīd vēl ne ir neskaidra. Un šajā saistībā gribu vaicāt jums, eh, vai tieši tas būs iespējams, eh, ja jums Eiropas Savienība eh, šādu lūgumu izteiks jau rīt. Un es ceru, ka tāds arī būs. Paldies, tālāk Sančes Prasēdo. Priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs. Vispirms gribētu apsveikt Kutašu kungu par ļoti labu ziņojumu. EIB ir jāstrādā vairāk, labāk un ātrāk. Bankai ir nopietna lome projektu attīstībā dažādās pasaules daļās Eiropas Savienībā un it īpaši kopš krīzes sākuma. Krīze ir radījusi grūtības pieejai kredītam, un tāpēc ir nepieciešama skaidra pārorientācija mūsu ekonomikā, un šeit bankai vajadzētu būt vissvarīgākajai nozīmei. Lai banka būtu labā stāvoklī, tai ir jābūt labai pieejai finansu tirgiem, kas ļauj tai veikt nepieciešamās funkcijas. Pretējā gadījumā finansējumam būtu problēmas. Komercbankām būs grūti saņemt šādus labus apstākļus. 2009. gadā banka palielināja savu darbību par 36% runājot par mazāk attīstītiem reģioniem, arī cīņā pret klimata pārmaiņām un enerģētisko efektivitāti. Taču ļoti daudz, kas ir vēl jādara, ir nepieciešama ilgspējīga kreditēšana Eiropas ilgtermiņa nākotnē. Tāpēc ir nepieciešams veidot eiro obligācijas, meklēt jaunus instrumentus, uh, lai varētu nostiprināt bankas darbību uz starptautiskas platformas. Ir jāuzlabo arī jūsu iekšējā darbība un pārvaldība. Jums ir jākļūst par tādu kā tīklu starp Eiropas Savienības vajadzībām un ieguldījumiem. Elis Kungs. Priekšsēdētāji Kungs. Runāju kā Britu pārstāvis Eiropas parlamentā Blūma kungs, runājot neatkarības uh, partijas vārdā, protams, nepārstāv britu tautu. Viņiem nav pārstāvji mūsu parlamentā, un droši vien viņi tur arī iekšā netiks tokajā nākotnē. Taču runājot par pragmatisko politiku un kā saņemt nepieciešamo atdevi no mūsu ierobežotajiem resursiem, gribētu sveikt bankas prezidentu par to darbību, ko viņš ir veicis, lai celtu bankas uzticamību. Runājot par projekta obligācijām, vai jūs izsniegsiet šo dokumentu komisijai, vai mēs uzklausīsim dažādus viedokļus, gatavojot ilgtermiņa perspektīvu? vai šie fondi būs izmantojami Eiropas Savienības iekšienē vai arī ārpusē, vai tie saistīsies tikai ar transportu, kā minēja komisārs, un visbeidzot, vai mēs varam iekonomēt kaut ko mūsu struktūru un kohēzijas fondos. Tas, manuprāt, būtu vislabākais, ko mēs varētu darīt, ņemot vērā, kāda ir šī situācija. Paldies, Ernst kungam! Morganti kungs. Priekšsēdētāji kungs. Kolēģi. Ziņojums par Eiropas investīciju banku satur daudz ko vērtīgu. Vēl vairāk ir jāpievēršas vieglākai pieejai kredītlīnijām, sevišķi runājot par mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, runājot par projektu obligācijām. Uh, šis instruments varētu būt ārkārtīgi svarīgs infrastruktūrai. Taču man nav īsti skaidrs par šo ārējo darbību, kas tur ir teikts. Vairāk resursus, cilvēku resursu šai jomā. 2009. gada ziņojumā valsts, kas saņēma šos aizdevumus, es ar skatos, ka tur Turcija saņem gandrīz trešo daļu no visiem aizdevumiem no Eiropas Investīcijas bankas un vairāk nekā ceturdaļa nekā to, kas aizgāja uz Itāliju, kas ir viena no galvenajām akciju turitāriem, bet arī Itālijai ir nepieciešama nauda lēta nauda, lēti kredīti. Domāju, ka šī proporcija nav pareizi. Kāpēc mums ir jātērē tik liela resursu uz Turciju, kas ir ārpus Eiropas Savienības? Turklāt viņai vienmēr ir jāpaliek ārpus Eiropas Savienības. Paldies, Stojanokungs! Paldies priekšādādāji. I gribēju teikt, ka šai parlamentā, nu, ilgu laiku nav bijis ziņojums, kas būtu tik skaidrs, tik sakarīgs. EIB loma Eiropas Savienībā pilnīgi noteikti neapstrīdami ir ārkārtīgi svarīga, un tomēr gribētu izteikt pāris piezīmes par šo ziņojumu un par to, ko dzirdēju šais debatēs līdz šim. Pirmām kārtām gribu teikt, ka atbalstu EIB politiku attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un uzskatu, ka tas ir daudz svarīgāk Eiropā nekā, piemēram, cīņa pret klimatu pārmaiņām. EIB vajadzētu savus centienus koncentrēt tieši šajā jomā, daudz lielākā mērā, nu ne tik daudz pievērsties, lūk, piemēram, atjaunīgiem enerģijām un zaļām enerģijām, jo tieši mazie vidēji uzņēmumi jau arī strādā šajā virzienā. Tālāk, ja runājam par Eiropas mērogu un iekšpolitiku, piekrītu tiem, ko teica budžeta, tam, ko teica budžeta kontrolas komitejas pārstāvis, ka, lūk, ir vajadzīga kontrole no šīs jaunās banku Eiropas iestādes. Bet, nu, pat arī dzirdēju, tas, ko nu pat dzirdēju, man tomēr rada nelielas bažas, jo šķiet, ka ir nepieciešama arī parlamentārā kontrola pār investīcijām arī ārpus Eiropas Savienību, jo nav pieļaujams, uh, ka ārvalstīs, eh, ārpus Eiropas Savienības tiek saņemt vairāk līdzekļu nekā Eiropas dalība, Savienības dalība valstīs. Paldies, tālāk Palonas kungs. Paldies. Piekrītu Gozes kungam, saka Palonas kungs. EIB vienmēr ir bijusi ļoti svarīga loma Eiropas Savienībā, un šī loma pilnīgi noteikti kļūst ar vien eh, svarīgāk tagad ekonomiskās krīzes laikos nesenās reformas un ekonomiskās pārvaldības jomā, kas bija saistīta ar krīzi un tās sekām, var novest pie situācijas, kad dalību valstis mazāk naudas piešķir tādiem būtiskiem projektiem, kā piemēram eh, strateģiskas nozīmes eh, dzelzceļa tīkliem, kā TNT projektiem un tam līdzīgi. Tāpēc piekrīt komisijas idejai par to, ka vajadzētu virzīties uz projektu obligāciju pusi. Es domāju, ka tas ir labs risinājums. Un šādā veidā varētu nodrošināt kredītus infrastruktūras projektiem, kas, eh, tādiem projektiem, kas Eiropā ir vajadzīgi, lai tā modernizētos un kas var dot Eiropai potenciālu tālāk veidot iekšējo tirgu un to uzlabot. Protams, eh, šī riska, dalīta riska finanšu instruments arī ārkārtīgi svarīgs. Tāpat arī svarīgi palielināt kreditējumu MVU. Un EIB ir tā, kam jā, jākoncentrēs uz rezultātiem nenoliedzami, bet priekšādā tā kungs. Uh, ir arī pāris problēmas, kas radušās bankas darbības kontekstā, un tas īpaši saistīts ar to, un es to gribu arī jums norādīt, ka EIB nereti neizmanto iespējas, kas tai tiek dotas, tāpēc, ka ir nepieciešams, eh, nepieciešamība pats finansējumi ir tik liela un šis slieksnis ir tik augsts, ka MVU nevar piedalīties. Turklāt procedūras bieži vien ir lēnas un birokrātiskas un e, neatbilst konkrēto sektoru vajadzībām. Un gal galā šie mazie vidēji uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi. Tie ir svarīgi šajā sociāla-ekonomiskajā kopējā ainā, un tāpēc mums jāspēj MVU palīdzēt, jāpātrina procedūras un jāapstup, jāapstādina šis strupceļš. EIB ļoti svarīgu lomu spēlējam neseno arī vidusjūras reģionu notikumu kontekstā. Mums turklāt jānodrošina ilgtermiņa stratēģija, kas iet tālāk par krīzes situāciju. Investīciju stratēģijas tiek organizētas uz vietas šobrīd, un to mērķis, protams, atbilst demokrātijas stiprināšanas mērķiem. Tas atbilst arī sociālajiem tirgiem. Paldies, Palonis kungam, tālāk Ludvigson kungs. Tak för ordet. Jag skulle vilja lyfta fram... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzsvērt divas jautājumas šajā ziņomā. Eiropas investīcija bankai ir centrālā loma 2020. gada stratēģijā. Tas nozīmē ieguldījums zaļajās tehnoloģijās. Lai Eiropas teh industrija būtu pietiekami attīstīta, mums jāiegulda ostās un dzelzceļojas, jāsavieno tie ar autoceļiem. Infrastruktūrai ir jākļūst labi operējušai. Eiropas Investīcija bankai ir jābūt daudz efektīvākai un darbīgākai šajā jomā. Mums ir nepieciešama jauna mentalitāte, runājot par elastīgiem finansu risinājumiem. Projektu obligācijas ir labs solis pareizajā virzienā, taču to vajadzētu papildināt ar citām alternatīvām. Vēl es gribētu teikt, ka mums jāveido modeļi, kad Eiropas nacionālie, reģionālie un vietējie līmeņi var sadarboties daudz produktīvākā veidā. EIB ir svarīga loma Eiropas attīstības procesos, un šeit daudz ko varētu darīt. Bankas darbībai ir jākļūt caurskatāmākai, jāiesaista cilvēki uz vietām, vairāk jāpievēršas dažādiem mērķiem Eiropas vide, cīņa pret nabadzība, tas viss būtu jāiekļauj lēmumu pieņemšanas procesā. Paldies Ludvigsonu kungam un pēdējais Stevenson kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Bankas sniedz vairāk nekā vienu miljārdu eiro enerģētikas sektorā Lielbritānijā. Tas, protams, ļoti labi saskana ar klimata pārmaiņu cīņu. Taču caurskatāmība šajā procesā galīgi nav redzama runājot par izvērtējumu šajos projektos. Seši miljārdi tiek sniegti vēja retoru attīstībai visur Eiropas Savienībā, taču tiek pieņemti vienkārši iesniegumi, nepārbaudot tos Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Atjaunīgās enerģijas uh, kompānijas veido rotors, kuriem ir 30% labklājība, bet tikai 21% ir noslogotība un kad laiks ir augstāks un prasības pēc enerģijas vislielākais, šis vēja uh, rutīns nestrādā un šādā veidā sadārdzinot elektrības cenas. Tas, manuprāt, ir īsts skandāls, un Eiropas investīcija bankai ir jābeidz finansēt ēja enerģija. Paldies, Stevensona kungs, un tagad brīvā mikrofona procedūra Makines kundze jau grib runāt. Paldies, priekšsēdētāji kungs, gribētu pateikties Džeimsam Ellisam par šo novērojumu, runājot par blūmu kundu komentāriem Gribētu teikt britu kolēģiem, ja jūs vēlaties runāt pretī mūsu kolēģiem, jums nav jāapvaino mūs. Viņš mūs atrakstīja kā zaļos, ekscentrisks vai garlaicīgs mājasaimnieces. Un kādai kategorijai tad viņš pats piedara? Un tagad vairāk par būtību. Īrija ir daudz ko ieguvusi no finansējuma vidējiem un maziem uzņēmumiem, taču prezidents varētu varbūt pastāstīt, cik pieejams ir šis finansējums. Mēs dzirdam dažādus izteikumus, tad mazajiem uzņēmējiem ir liels prieks, tad viņi iet uz bankām un mēģina saņemt šo naudu, bet izrādās nevar to dabūt. Uh, Šeit ir jautājums par praktisku darbību mazo un vidējo uzņēmumu sektorā, un es gribētu dzirdēt jūsu komentāru. Paldies, Magines kundzei. Paškas kungs. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Dāmas un kungi, Investīcija bankas priekšsēdētāja kungs, Eiropas Investīciju banka tika izveidota, lai atbalstītu Eiropas Savienības mērķus gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan arī ārvalstīs. Eiropas Investīciju banka um, saņem aizdevumus un piešķir aizdevumus, tāpat uh, tiek nodrošinātas garantijas. Un uh, 2009. gadā uh, Uh, tika sasniegts finansējums 19 uh, miljārdu eiro apmērā. Tas ir ļoti daudz arī Eiropas Savienības iekšienē. Un būtu jāņem vērā arī riski, kas ir saistīti ar šo pienākumu izpildi. Tāpat arī ir jādomā par uh, procentu izmantošanu aizdevumiem. Uh, un par to, kas tiek sagaidīts no Eiropas Savienības budžeta. Eiropas Investīciju bankā ir atbildīga eh, gan Eiropas Savienības iedzīvotāja priekšā, Eiropas parlamenta priekšā, gan arī Olaf priekšā. Ir jādomā par rūpīgas uzraudzības izveidi, arī runa par eh, kvalitatīvo finansējumu. Ir eh, jāņem vērā rezultāti un ir jākontrolē noteikumu ievērošana. Šis priekšlikums ir pilnīgi pareizs, tieši tāpēc es gribētu ieteikt Eiropas komisijai, uh, uzsākta šo uzraudzību, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanas kontroli. Paldies! Pašesku kundzei vārds. Paldies priekšādātāji! Arī es gribētu pateikties Kutas kungam par labi sagatavoto ziņojumu. Eiropas investīcija banka, bankas darbībai jābūt daudz fokusētākai, daudz selektīvākai un daudz vairāk vērties konkrētiem rezultātiem. Bankai nepieciešams eh, runāt ar šie, ar sevi saistīties tikai ar tādiem finanšu starpniekiem, kas, kur darbība ir pārskatām un skaidra. Mēs arī turklāt atbilstām ilgtermiņa strateģiskas investīcijas, un šajā saistībā mēs arī rēķināmies ar kopēju kohēziju. Eiropas eh, Savienības ietvaros, un tāpēc bankai akcents jāliek tieši uz maziem vidējiem uzņēmumiem, uz konverģences reģioniem un cīņu pret klimatu pārmaiņām. EIB jāizteno tāda politika, kas aktīvi ļautu informēt arī par saviem starpniekiem tās internetu vietnēs. Un turklāt jābūt informācijai par pārs, pārskaitījumiem un reģioniem, kas gūs labumu no šiem pārskaitījumiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs, nākamais runātājs. Grācija. Kansien kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā ekonomisko krīzi un uh, krīzi Dienvidu vidusjūras reģionā, kā arī um, vīdes krīzi Japānas um, atomkatastrofas sakarā. Eiropas investīciju bankai, kas ir viens no izpildvaras orgāniem, ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma. Es domāju, ka tā vajadzētu darboties gan Eiropas iekšēnē, gan arī ārpus tās. Tagad noteikti ir jārīkojas vidusjūras reģionā, un Pavisam drīz eh, tiks gatavots jauns un ļoti interesants projekts. Ir jānodrošina vajadzīgie finanšu mehānismi. Mēs turpinām runāt par projektu obligācijām, bet komisāra kungs, varbūt jūs mums varētu vairāk pastāstīt par laika grafiku un par šo projektu īstenošanu. Mēs tad, kungs, kas īstī notika ar fondu, kas eh, tika izveidots pēc glābšanas plāna? Uh, kas eh, tika pieņems pirms dažiem mēnešiem. Manuprāt, eh, laiks pašlaik ir ļoti nozīmīgs. Varbūt jūs mums varētu mazliet vairāk pastāstīt par to, kas ir noticis. Grazie. Kas ir noticis pēc Margaritas programmas? Nākamais runātājs ir Rubiks, Rubik kungs. Paldies, priekšsēdētāji! manuprāt iesniegtais divi tūkstoši devītā gada bankas pārskats būtu atbalstāms un apstiprināms. runājot par nākotni es piekrītu daudziem kas te uzstājās un no savas puses domāju ka būtu vērtīgi veikt stratēģiskas pārdomas un analīzi par investīciju finansēšanu neizslēdzot tai skaitā subsīdijas eib kapitālā iemaksāto dalību valstu līdzekļu atmaksāšanu aizdevumus inovatīvos instrumentus finansu plānošanu un pārvaldību kas virzītu uz tādiem ilgtermiņa projektiem kuri nesniedz tūlītējus rezultātus kā arī garantiju schēmu pilnveidošanu investīciju iedaļas izveidi eh, savienības budžetā finanšu konsorciju starp eiropas valsts vietējām iestādēm politisku un publisko partnerību kā arī citas iespējas. tas dos vēl augstāku kvalitāti bankas darbībai. paldies! Matula, would... Es tagad redzu, ka Matulas kungs arī vēlētos runāt. Paldies priekšādātāji. Paldies komisāra kungs. Investī... Investīcijas no Eiropas investīcija bankas puses ir jā. Uh, jākoncentrē uz maziem vidējiem uzņēmumiem un konverģences reģioniem, turklāt arī cīņai pret klimatu pārmaiņām. Tā ir tā reakcija, eh, kas ir vajadzīga, un tieši šīs jums vairāk skārus krīze. Tieši šeit šobrīd investīcijas nav pieejamas. Tāpat ir vajadzīgas investīcijas arī struktūrālos projektos, kas eh, nes līdzi multiplikātoru efektu. Un e, jāņem vairāk ir arī tāda reģiona, kur ir vāja absorpcijas spēja attiecībā uz, uz struktūra fondiem, un tieši šiem reģioniem jākļūst par pirmo finansējumu mērķi. Tāpat ir jāizstrādā arī mikrokredīti, jāstiprina ekonomiskā izaugsme, jo tieši šādi mikrokredīti to palīdzētu darīt. Tāpat laikā ir arī daudz vairāk jā, jākoncentrējas uz ilgtermiņa investīcijām pilsētu vidas reģionos. Uh, tādas programmas kā Jeremija un Jasper ir tās, kas dod papildus pievienoto vērtību. Nepieciešams identificēt arī jaunus finanšu produktus, novatoriskus produktus nākotnē. Un beidzot gribu teikt paldies Kutaškungam par labi sagatavoto ziņojumu. Paldies! Nākamais runātājs, un iespējams arī pēdējais runātājs, ir Kūna kungs, lūdzu. Paldies uh, parlamentu priekšādētājiem, godājamie Eh, deputāti, Investīciju bankas prezidenta kungs, šīs debatas ir ārkārtīgi nozīmīgas eh, gan tautsājumniecībai mūsu dalību valstīs, eh, gan arī citām, citiem mērķiem. Ir pierādījies, ka veselīga struktūra starp lieliem koncerniem un arī maziem MVU vislabāk ļaus mums iziet no krīzes. Ja es to attiecinu uz Vāciju, tad šajā situācijā ar Eh, tautsēmniecību, kur 70% eh, no MVU nodrošina darba vietas un arī jauniešu eh, mācību vietas, tam vajadzētu dot signālu bankām, ka finansējumam ir jānāk daudz vieglāk, ir jāņem vērā tās jomas, kur darbojas MVU, un Eiropas investīciju banka tieši šajās jomās sniedz savu atbalstu. Ir ļoti nozīmīgi, lai mūsu tautsēmniecībā atkal būtu izaugsme, lai mēs būtu konkurētspējīgi salīdzinājumā ar amerikāņiem un ar aziešiem. Tieši tāpēc EIB e iniciatīvai ir ļoti liela nozīme, taču tai ir jāparāda arī efektivitāte, un šai efektivitātei jābūt ilgstošai, tā lai šī izaugsme patiešām būtu un lai mēs varētu pārvarēt ekonomisko un finanšu krīzi. Paldies! Paldies Kūna kungam. Šķiet, ka visi, kas vēlējās izteikties, ir to izdarījuši. Tādā gadījumā došu vārdu komisāram Ševčoviča kungam, lai viņš izdarītu kopsavilkumu par diskusijām un lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Paldies, priekšsēdētāji! Vairāki deputāti atsaucās uz uh, eh, regulātores uzraudzības uh, jautājumu. Uh, Es gribētu teikt, ka komisija ir ļoti rūpīgi izskatījusi šo lietu attiecībā uz EIB uzraudzību. Ir vajadzīgs šāds uzraudzības ietvars tā, lai EIB eh, kredītreitings saglabātos ilgstoši. Taču EIB eh, e supranacionālais raksturs un EIB eh, e uh, statūta nosacījumi, kas ir daļa no uh, līguma, arī ir jāņem vērā. EIB nesen ir veikusi konkrētus pasākumus, lai uh, domātu par šo situāciju un lai uh, stiprinātu savu audita komiteju. Papildus, tā kā EIB ir palīdzējusi ECB refinansēšanā, tai ir arī jāsniedz uh, ziņojumi un pārskati ECB. Mēs uzskatām, ka EIB un ECB nevar nodrošināt vajadzīgo uzraudzību, kāda EIB ir nepieciešama, taču mēs arī neizslēdzam iespēju, ka EIB varētu rast kādu citu kārtību, balstoties uz brīvprātības principu un iesaistot citas iestādes. Ja runa par sadarbību un par komisijas lomu Attiecībā uz EIB es gribētu teikt, ka komisijai jau tagad ir liela loma EIB um, vadības struktūrā. Tiek dotas atļaujas visiem aizdevumiem, tāpat arī EIB valdē ir komisijas pārstāvji, un es varu jūs pārliecināt, ka sadarbība starp komisiju un EIB ir izcila. Ja ir runa par ārējo Eiropas programmu uzraudzību un uh, budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, uh, daļu, daļa no EIB aktivitātēm, tur, kur ir runa par attīstības fondu un attiecīgām finansēšanas iestādēm, tad saskaņā ar EIB finanšu noteikumiem mēs nezinām par nevienu budžeta aktivitāti, ko veiktu EIB un kas nebūtu pakļauta parastajai budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrai. Uh, Tagad atbildot Hībners kundzei, protams, mēs pilnībā piekrītam tam, ka ir jāmaksimizē EIB potenciāls, ir jāparedz jauni līdzsvarošanas rīki, iespējas piešķirt kredītus un ir jādomā par MVU uh, atbalstu pēc krīzes situācijā ir eh, jānodrošina lielākas aizdevuma saņemšanas iespējas. Mēs meklējam jaunas pieejas šim eh, jautājumam, un es gribētu atsaukt, atsaukties uz to, ka Eiropas Savienības finanšu regula nesen tika grozīta, lai ņemtu vērā šo nepieciešamību pēc novatoriskiem instrumentiem. Mēs ļoti rūpīgi izskatām programmas, kas ir paredzētas eh, pētniecības un no, novatoriskuma atbalstam. Un es varu apgalvot, ka šī projekta pieredze ļaus mums rast novatoriskus rīkus arī citās jomās. Paldies, komisārkungs. Tagad došu vārdu prezidentam Meistatam. Merci, Paldies, priekšādātāji. Paldies visiem, kas uzstājās, visiem, kas izteica komentārus. Pat ja man likās, ka viens otrs no šiem komentāriem bija tādi nedaudz ironiski un varbūt pat arī kļūdaini Bet, nu, protams, tajā laikā, kas man šobrien, šobrīd tiek piešķirts, nevar detalizēt atbildēt uz visiem jūsu uzdot, uzdotiem jautājumiem un komentēt visus izteikumus. Bet eh, domāju, ka sīkāk to visu tālāk varam atbildēt komitēs. Bet, nu, tālāk, bet gribu atbildēt uz Hubners kundas uzdoto jautājumu. Jūs vēlties, lūk, lai EIB varētu notrošināt būtisku ieguldījumu uh, Eiropas 2020. gada stratēģijas īstenošanā, respektīvi, lūk, nodroši kopā ar komisiju strādājot pie finansējuma piešķirs. Un šādā gadījumā pilnīgi noteikti ir vajadzīgs eh, reglamentējošais ietvars, kas ļaut. Un par to jūs šobrīd diskutējat. Jūs šobrīd diskutējat par jauno finanšu ietvaru. Un jums jābūt ļoti uzmanīgiem, jums jāpārliecinās, ka faktiski Eiropas Investīcija banka spēja šādu ieguldījumu strateģijas veidošanā dot komisijas nostājas šobrīd šķiet ļoti piemērota, tā atbalsta to, un, protams, tagad nepieciešams, lai parlaments un padomu varētu vienāties par šādu Eiropas komisijas ierosināto priekšlikumu attiecībā uz finanšu reglamentējumu. Turklāt šāds padziļināts priekšlikums pilnīgi noteikti būtu interesants arī attiecībā uz citiem jūs uzdotajiem jautājumiem. Nu, piemēram, šis jautājums par eh, finanšu paradīzēm, tieši tā kā Kanfēnkungs teica. Uh, Es jums varu apstiprināt, ka EIB šajā jautājumā īsteno ļoti striktu politiku, daudz striktāk nekā citas finanšu iestādes pasaulē. Un tieši tāpēc pavisam nesen mums, iz, mums nācās atteikties no līdzfinansējuma no Āfrikas attīstības bankas uh, un, un vēl citām bankām. Tieši tāpēc uh, atteicāmies finans, līdzfinansēt projektus, jo viņi neizpildīja šos ļoti striktos kritērijus, ko piemērojam saviem partneriem. Un Kanpinkungam līdzam to varu teikt, ka ir pilnīgi izslēgts, ka mēs kaut kādā veidā atbalstām finanšu paradīzes vai starpniekus, kas darbojas e, šādās paradīzēs un kas ir šajā melnajā sarakstā. Nu, protams, esam gatavi arī detalizāk skatīt šos jautājumus, piemēram, jautājumus, ko pieminēja Klutkungs respektīvi attiecībā uz kreditējumu maziem vizējiem uzņēmumiem e, šai kontekstā. Es nedomāju, ka ir īpaši daudz tādu finanšu iestāžu, kas sniedz maziem vidējiem uzņēmumiem tik daudz informācijas par to, kur iespējams līdzekļus dabūt un tam līdzīgi, kā, tiem pieteikt, kā uz tiem pieteikties. Un MVU patiešām ir guvuši ļoti lielu labumu no kredītiem, ko EIB tiem piedāvā caur savām starpnieku bankām. Un jāsaka, te mēs runājam par vairāk kā 60 tūkstošiem mazo vidēju uzņēmumu 2010. gadā, kas šādas kredītas ir saņēmuši. Turklāt gribēju vēl arī uzsvērt trīs rakstura lielumus, kas eh, padara EIB par ļoti unikālu iestādi. Pirmais, pretēji tam, ko teica viens otrs jūsu vidū, mēs neizmantojam nodokļu maksātā naudu. Mēs neprasām no nodokļu maksātājiem, no, no Lielbritānijas nodokļu maksātājiem ne centa. Mēs neizmantojam nodokļu maksātāju naudas, nē, mēs izmantojam resursus, kas eh, finanšu tirgu, globālajā finanšu tirgu ir pieejama šobrīd. Un tieši tāpēc, protams, ir ļoti svarīgs šis A, 3A eh, reitings. Eh, mēs darbojamies Āzijā, ASV, mēs aizņemamies un tačos līdzekļus dodam tālāk un ar šiem līdzekļiem tālāk attiecīgi varam projekts pie attiecīgiem apstākļiem finansēt. Vienīgais ietekme uz budžetu mūsu darbībai ir šīs garantijas, ko mēs nodrošinām riska politikai lai varētu īstenot šo mandātu ārējās rīcības ietvaros. Un lūk, šajā gadījumā ir vajadzīgas garantijas, kas ir, eh, kam provizoriski ir ietekme uz Eiropas Savienības budžetu, jo mums ir 9% nepieciešama šī garantija eh, un tas stāja spēkā divus gadus pēc līdzekļu izmaksas, un, protams, ka tajā brīdī, kad līdzekļi sāk eh, nāk atpakaļ, tad tas, protams, atkal šīs garantijas samazinās, un tāpēc, eh, ja šīs garantijas izpildes moments neiestājas, un tā tas arī nenotiek, tad eh, ietekmas budžeta ir pilnīgi nula. Otrais rakstura lielums ir tāds, ka mēs esam tāda finanšu iestāde, kas pieder Eiropā. Mēs pilnībā esam Eiropieši, ka mūsu visi akcionāri ir Eiropas valdības, Eiropas Savienības dalībvalsts. Mēs esam vienīgā finanšu iestāde, kas pavisam legāli ir, kurai legāli ir pienākums saskaņā ar līgumu finansiāli atbalstīt Eiropas Savienības politikas mērķus. Mēs esam vienīgā finanšu iestāde, kas ne, nevar projekte, eh, finansēt projektu, ja vien tas nav saņēmis pozitīvu eh, vērtējumu, piemēram, no Eiropas, komisija, no Eiropas komisijas. No Eiropas komisija, protams, ar visu saviem dienestu palīdzību izvērtē šāda veida projektus, nu, skatoties lūk arī uz vidas aizsardzības pasākumiem un tam līdzīgi. Un tāpēc mums ļoti strikti jāpiemēro visi tie noteikumi un visi tās, visi tās politikas, ko izstrādā Eiropas Savienība. Protams, mūs kontrolē revīzijas palāta nenoliedzami, tā, turklāt mēs konstanti sadarbojamies arī ar Olaf, un turklāt mēs esam pilnīgi gatavi uz, pieņemt arī jauna, jaunās banku iestā, uzraudzības iestādes kontroli un uzraudzību Un mēs, kā Eiropas Investīcija banka, pilnīgi noteikti būsim tikai laimīgi pavisam oficiāli stāties arī šādas iestādes uzraudzībā. Mums ir arī pašiem sava audita komiteja, mums darbojas arī banku uzrauga eksperti un tam līdzīgi, bet es vēl vienreiz apstiprinu jums, ka mēs esam gatavi, esam gatavi pakļauties šādu veidu uzraudzībai, ko varētu īstenot šāda jauna Eiropas iestāde. Un turklāt trešais rakstura lielums, trešā rakstura īpatnība, kas Eh, piedaras EIB, ir tas, ka mūsu banka ir īpaši unikāla, tāpēc, ka mums ir tāda īpaša, ekspert, īpaša ekspertīzes veids, pieredzes veids, ko esam uzkrājuši. Mēs esam tāda banka, tāda iestāde, kas pastāvīgi pieņem, nodarbina apmēram eh, vairāk, vairāku simtus inženieru, tehnisku ekspertu. Mums ir ļoti plaša ekspertīze, pieredze, ko varam izmantot. Uh, Mēs tāpat laikā esam tikuši aicināti nodrošināt tehniski raksturu konsultācijas projektiem, kas nevar saņemt finansējumu kādā reģionā, tāpēc, ka, piemēram, nu, nu kaut kāda veida mandāta neatbilst. Uh, Un mēs varam šo tehnisko palīdzību sniegt, un tiešām būtu žēl, ja mēs šādu ekspertu un, ekspertīzu un pieredzi nevarētu izmantot, jo, piemēram, ekspertīze attiecībā uz pilsēt, eh, pilsētas sabiedrisko transportu, atbalstu maziem vizējiem uzņēmumiem, enerģijas eh, projektiem un tam līdzīgi. Un tā tiešām ir unikāla pieredze, kas mums šobrīd ir uzkrāta, un turklāt būtu ārkārtīgi tiešām žēl šo potenciālu pilnībā arī neizmantot. Nu, varbūt tam, tas varētu notikt struktūrētākā un uzlabotākā sadarbības kontekstā ar Eiropas parlamentu nenoliedzami. Jūs uzdevāt pavisam leģitīmu jautājumu. Nu, piemēram, ja mēs finansējam vairāk projektus Turcijā, tad atbildi ir pavisam vienkārši. Lūk, tie ir projekti, ko ir atbalstījis parlaments padomu un Eiropas komisija. Un mēs esam saņēmuši arī mandātu vairāk uh, finansēt tieši šīs kandidātu valsts. Un lūk, tāpēc ir ļoti daudz projektu Horvātijā, Turcijā, kā arī daudzās citās valstīs. Mūsu uzdevums ir īstenot to mandātu, kas mums ir piešķirts, un to piešķīruši esat jūs, parlaments un padoma. Un es domāju, ka, nu, eh, jā, tas eh, varbūt varētu uzlabot vēl šo struktūrēto sadarbību ar parlamentu šajā kontekstā. Paldies priekšādātāji. Tās paldies priekšādātāji, saka priekšādātājs un gala. Vārds lūk referentam Kūtas kungam. Lūdzu. Viņš ir savs frančs. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Gribu pateikties visiem, kas uzstājās, visi, kas pieradās uz šīm debatēm, uzskatās par konstruktīvām. Un man jāsaka, ka neskatoties uz tiem pāris kritiskajiem izteikumiem, Mēštet kungs, jūs taču redzējāt, ka lielākā daļa mūsu kolēģi visi jūs atbalsta un visi uzskata, ka EIB ir ļoti svarīga loma pētē, spēlējiem konkrētajā finanšu un ekonomikas krīzes laikā. Un mēs turklāt uzskatām, ka ir vajadzīgas investīcijas, ir vajadzīgi šie ilgtermiņa attīstības projekti Eiropas Savienībā. Un, manuprāt, mums patiešām jāņem vērā šīs ļoti ambiciozās idejas. Nedrīkstam baidīties nākt klajā ar novatoriskām idejām un priekšlikumiem. Tāpat arī gribu uzsvērt, ka šo debašu noslēgumā ir izkristalizējies, cik, izkristalizējies tas, cik ļoti svarīgi uzlabot komunikāciju starp šīm stru, Eiropas struktūrām. Un šajā saistībā Mēštad kungs savu kolēģu vārdā es gribētu jums teikt, ka jūs varat rēķināties ar parlamentu atbalstu arī turpmākajā savā darbībā. Paldies! Diskusijas par šo jautājumu ir beigta. Balsošana būs 12. Mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta.